Yeah. And they were requests to defend. Was request to defend. Tātad magistrīsa kungs eh, vēlējās, lai viņa imunitāte tiktu aizstāvēta, saglabāta. Es domāju, ka jūs eh, to visu jau dzirdējāt. Nu, lūdzu, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, saka priekšsēdētājs. Saskaņā ar 4. panta pirmo apakšpunktu procedūra tiks uzsākta. Vēlējos mūsu vidū sveikt jaunus kolēģus saskaņā ar 3. pānta 2. punktu Mojkas Klevas kundze, Pendergasta kungs un Terho kungs būs jauni Eiropas parlamenta deputāti, un tagad tiek pārbaudīta visa attiecīgā dokumentācija, reglaments, viņi ir parakstījuši deklarāciju par to, ka viņi neieņem nekādu citu amatu, un ja nekāda pārkāpuma vai neatbilstības netiks atklāts, tad eh, viņi drīzumā būs mūsu jaunie kolēģi. Slovenijas iestādes mani informēja, ka Zorana Tālera kungu aizvietoja Moica Kleiva no 13. aprīļa. Īrijas iestādes man ir paziņojušas, ka Alanu Keliju aizvietos uh, Fils Fendergasts no 13. aprīļa. Un uh, Somijas iestādes man ir paziņojušas, ka Timo Soini ir ievēlēts uh, Somijas parlamentā, līdz ar to viņš beidz darboties kā Eiropas parlamenta deputāts 26. aprīlī. Un viņa vietā stāsīs Sampo Terho. Tātad no 26. aprīļa šis kolēģis sāks darboties Eiropas parlamentā. Es vēlējos mm, painteresēties, vai jaunie deputāti jau sēž zālē, varbūt viņi varētu mūs ar sevi iepazīstināt, lūdzu, kundze. Thank you very much. The next. Thank you very much. Paldies. And the third colleague.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 trešo un ceturto punktu juridisko lietu komisiju.